Kolēģis, my apologies. Kolēģi, es tiešām atvainojos, ka es esmu pārņēmis Polo Kostas ieradumus ierasties vēlāk uz sēdi. Ar jūsu laipnu atļauju, godātie kolēģi, es tagad vēlētos strādāt sekojoši. Tātad mums ir kopīgs balsojums ar IMCO komiteju, un es domāju, ka mēs to varētu balsot tagad. Pēc tam tehniķiem būs nepieciešams piecu minūšu pārtraukums, lai pārprogrammētu mašīnas, un tad es varu paziņot, tad es varu runāt par desmito darba kārtības punktu, priekšsēdētāju paziņojumu un tā tālāk. Tātad balsosim par e-zvana ziņojumu, tas ir IMCO un TRAN grupas balsojums. Ja mana politiskā grupa man iedod balsošanas sarakstu, es būtu milz pateicīgs. Es redzu, ka Malkalm kungam ir balsošanas. Ā, lūdzu, jā, paldies. Es paņemšu EPP grupas balsošanas sarakstu lieliski. Milzu, milzu paldies. Tagad man ir balsošanas saraksts. Visi priecīgi laimīgi. Tātad balsojam par 13. darba kārtības punktu. Vispirms pārbaudīsim, kāda ir grupu sastāvs šeit. Sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši, tātad mēs pārbaudām, cik ir no katras grupas. Lūdzu, lūdzu, visi karteņas balsošanas mašīnās. Jā, lūdzu, tātad pavisam cik ir jābūt no katras politiskās grupas. Vai visi nobalsojuši? Neviens nav pāri. Kurš vēl nav nobars, kuram nav e, balsošanas kartiņa līdzi? Ar jūsu laipnu atļauju, ja visi ir apmierināti, tad mēs varam pieskaitīt jūsu balsu, kā nu jūs kuru reizi vēlēsieties. Tā tad. Balsojam. Tas ir e-zvana pašiniciatīvas ziņojums, Senelovas kungs, tātad pirmais eh, kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 37. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 35. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 36. par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas. Pārbaudīsim lūdzu elektroniski. Sākam balsot elektroniski par otro grozējumu. Lūdzu! Vai visi nobalsojuši par otro kompromisu? Beidzam balsot. Un pieņemts otrais kompromiss. Nākamais ir 42. 42. Par, pret, atturas, Lūdzu, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 42. grozējumu. Kolēģi, lūdzu, atkal pieskaitam jūsu balsi. Jā. Visi nobalsojuši jā. Beidzam balsot. Un 42. noraidīts. Tagad pārējām pie balsošanas par trešo kompromisu par, pret, atturs, pieņemts. 50. grozījums ir mutiskais grozījums, kur iesniegusi Alde pievienot publiku pirms e-zvana pakalpojums. Tas attiecās uz visiem jaunām transporta līdzekļiem. Vai ir kāds, kas ir pret šo mutisko grozījumu, tad mēs par to balsojam arī. Tātad par, pret, atturs, pieņemts. 51. grozījums par, pret, atturs, pieņemts noraidīts, 52. par pret atturs pieņemts, 53. arī ar mutisko grozījumu no Aldes, vai ir kāds, kurš ir pret mutiskā grozījuma iekļaušanu, ja nē, tad balsojam par 53. ar mutisko grozījumu par pret atturs pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 57. par pret atturas pieņemts. 58. par pret atturas. Pārbaudīsim lūdzu elektroniski 58. grozējumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Un pieņemts 58.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 Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 67. par pret atturas noraidīts. 68. ir atsaukt, 69. lūdzu par pret atturas. Pārbaudīsim, lūdzu, tātad vēlreiz pār pret, atturas, noraidīts. Izskatās, ka EPP nobalsoja kaut kā drusku dīvaini. Labi, 71 par, pret, atturas, noraidīts, 70 par, pret, atturas, noraidīts, 72, 73, kurš par par abiem kopā, pret,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 pret, atturas, pieņemts. 79. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 6 par, pret, atturas, pieņemts. 81. 81. par, pret, atturas, pieņemts. 82. par,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 atturas pieņemts. Kompromis 8 par, pret, atturas pieņemts. Kompromis 9 par, pret, atturas pieņemts. Kompromis 10 par, pret, atturas pieņemts. 97 par, pret, atturas pieņemts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

120. Nē, nav. Nav. Kompromiss 16 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 124 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 125 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 127 par pret atturas. Pārbaudīsim lūdzu 127. elektroniski. Sākam balsot 127. Lūdzu. Vai visi nobalsojuši? 127. ir noraidīts, vienāds balsu skaits. 128 par, pret,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 atturas pieņemts. 143 atkrīt, kompromis 18 pār, pret, atturas pieņemts. 149 par pret atturas pieņēmts. 150 par pret atturas pieņemts. 151 par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Sastais par pret atturas noraidīts. Set, astotais par pret pret. Pagaidu sāk bļaut visi. Septītais atsaka priekšsēdētājs. Septītais pār, pret, atturas, pieņemts. Tagad astoņi par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski lūdzu par astoto grozījumu. Astotais grozījums sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Un astotais ir pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais ir dalītais balsojums par pirmo daļu līdz daļai abroad. Tātad desmitais bez vārda abroad, kurš par pret atturs pieņemts, un tagad par otro daļu ar par pret atturas pieņemts. 11. ir nākamais par, pret, atturas, pieņem. 12 par, pret, atturas, noraidīts. 13. par, pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, pieņemts, 14. par, pret, atturas, noraidīts, 16. par, pret, atturas, pieņemts, 17. pat par, pret, atturas, pieņemts, 18. par, pret, atturas, pieņemts pieņemts, 19. par, pret, atturas, noraidīts, 20. par, pret, atturas, pieņemts, 21. par, pret, atturas, noraidīts, 22. ir lingvistisks, tātad aizējam uz 19. kompromisu, kurš par, pret,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 pieņemts. Balsojam par visu grozījumu, kop, visu ar grozījumiem kopumā elektroniski lūdzu, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 58 pār 4 pret 8 ir atturējušies. Pieņemts. Apsveicam Senelovas un Koha kungu. Mr. Harbour. Uh, well, Harbor kungs. Dāmas un kungi, es eh, iekšējā tirgus komitejas vārdā vēlētos pateikties Brian Simpson kungam un viņa kolēģiem transporta komitejā, un es vēlētos pateikties arī iekšējās komitejas komandai par šo lielisko sadarbību starp mūsu komitejām. Tas ir ļoti, ļoti labs piemērs, kā divas komitejas var veiksmīgi sadarboties. Un patiesībā ir ļoti labi redzēt, cik ļoti daudz no abām komitejām šeit ir balsotāju šodien. Es esmu pārliecināts, ka arī nākotnē mums izdosies konstruktīvi sadarboties. Paldies Simpson kungam! Un es tagad vēlētos manas komitejas deputātus aicināt uz rītdien un ceturtdien paredzēto mūsu komitejas sēdi. Tā tad mēs tagad dodamies prom manas komitejas deputāti, nevis tāpēc, ka mūs neinteresē jūsu tematika, bet gan tāpēc, ka mēs gatavojamies rītdienas mūsu pašu sēdēji. Paldies! arī jūsu komitejai, mūsu komitejas vārdā. Novēlu jums sekmes rīt, un mēs turpināsim darbu pēc mūsu darba kārtības. Paldies! Okay, Tran team, don't go away. Tran team, can I now go to the coordinators meeting and the decisions of that? Could I ask that all of... Lūdzu, visu, kas neatiec uz transportu un turismu, lūdzu par to visu izrunāties ārpus šīs zāles. Very efficient, Mr. Chairman. Thank you. Thank <laughs> you. Okay, we ready to go again, guys? Vai varam turpināt balsošanu? Okay, guys. Thank you. Let me... Tagad vēlos turpināt. Tagad būs priekšādātāja paziņojumi par koordinātoru sanāksmi vispirms par referentu iecelšanu. par uh, vieglajiem auto. Tātad mēs pieprasījām no komisijas izstrādāt atzinumu par šo un Eiropas elektroniskais nodevas, elektroniskās nodevas. Šeit mums būs iniciatīvas ziņojums, un mēs to piesaistīsim komisijas paziņojumam, komisijas informācijai, ka tā tiks iz, izdota. European Central Bank um, uh, on growth. Trīs būs par kopīgām tehnoloģijām, četri izaugsme, seši padomjas lēmumu grozoša vienošanās pār transporta līdzekļiem, septiņi ANO ekonomisko lietu komisija, astoņi protokols eh, vidus jūras telpas nolīgumam. Tie visi lēmumi, nevis rīcība, deviņi paziņojums, komisijas paziņojums par konkrētspējas politiku 2011. gadā. Bija jāsagatavo atzinums EKR grupai pēc rotācijas principa 10, 11 un 12 kas eh, ir 120. reglamenta pants, Silvestris kunga iniciatīva. Bija jānodrošina, ka visas iniciatīvas eh, pār šo tēmu tiek iekļautas nākamajā ziņojumā. 13 eh, nolīgums ar Moldovu, kur arī rīcība nav paredzēta. 14 um, komisijas darba dokuments, uh, rīcības nav, 15 um, austrumu partnerība bez rīcības, 16 um, kaimiņattiecību politika bez rīcības, 17 patārātāju darba kārtība bez rīcības un 18 Bulgārijas konverģences programma rīcība arī nav paredzēta. Vai būtu komentāri? Jūs varat izskatīt, protams, šos punktus. Interesanti, ka divu pirmo mēnešu laikā mums bija kādi trīs punkti, un tagad trešā mēneša laikā parādījās uzreiz 19. Par turisma darba grupu. Lēmums par darba grupu ir pirmkārt vienoties Eh, par sastāvu 5, 3, 1, 1, 1, 1, 1 arī uh, eh, bezpatīks būtu paralēli grupām, grupa pārstāvjiem šajā turisma darba grupā. Tā kā mums uh, Mums ir šis pienākums rūpēties par grupu sastāvu. Mēs to arī darām, kaut arī neviens um, Fidanze kungs um, būs uh, vicepriekšsādātājs, uh, līdz ar to tautas grupai būs vairāk vietu. Sanāksmes uh, notiks regulāri mūsu komitejā. Ja būs nepieciešamība, vienosimies par papildu sanāksmēm. Būs jāparūpējas, protams, par tulkošanu, bet, ja sanāksmes notiek ārpus tran komitejas, tad domājiet, ka neizdosies visām valodām tulkojumu nodrošināt. Līdz 28. jūnijam jānominē kandidāti. Un jāizveido darba grupas sanāksmju kalendārs, un tad es un vicepriekšsādātājs parūpēsimies par uh, turisma darba grupas laika grafiku. Vai turisma darba grupu, ja nav jautājumu, tad iesim tālāk. Koordinatori runāja par CFTNT un ir vienošanās par laika grafiku sekojošu. Par TNT Es iziešu sākumā tentē cauri. Līdz 15. jūlijam eh, jāiesniedz ziņojumi. Līdz 6, 6. septembrim jāizskata grozējumi, līdz 28. septembrim jāiesniedz grozējumi. Grozījumi tiks izskatīti 5. oktobrī. Nobalsots strānas komiteja tiks uh, 27. novembrī, un tad um, 2013. gada plenārsēdē tiks nobalsots. Par CEF runājot, te mums jāsadarbojas ar ITRE komiteju. Līdz 5, 5. jūlijam jāiesniedz ziņojumi, jāiztulko, tad līdz 5. septembrim grozījumi. Grozījumi tiek izskatīti 5. novembrī, komitejā tiek nobalsots 27. novembrī, Un uh, atkal 2013. gada plenārsēdē tiks nobalsots. Ja visiem, ja visi ir ar mieru, ejam tālāk. Smagas uh, kravas mašīnas, noturētas sarunas ar koordinatoriem attiecībā uz uh, vicepriekšsādātāju Kalas teikto par viņa sākotnējo nostāju par smagajām mašīnām, kravas mašīnām. Un uh, vienbalsīgs lēmums bija runāt ar prezidentu Šulcu par to, ka komisija atņem parlamentam tiesības un rada tiesisku nenoteiktību. Nu, jānosūta vēstule un um, jāpauda šīs mūsu bažas. Tad arī jāvienojas par to, ko parlaments var izdarīt attiecībā uz smagajām kravas mašīnām komitoloģijas eh, vēstule eh, pie citiem jautājumiem tika izskatīta, un 10. Eh, jūnijā tika ziņots par transatlantisko dialogu. Šī sanāksme notika Kopenhāgenā, un paldies Liktenbergas kundzi par šo paziņojumu un par tahogrāfiem. Koordinātori runā arī par to, un um, apstiprināja, ka šis punkts jūlijā plenāras sēdes sanāksmē netiks vēl izskatīts. Tas būtu viss par koordinatoru sanāksmi. Ja neviens nepapildinās, tad iesim tālāk pie balsošanas. Next, I've got to announce the rail recast. announcement. The uh, Single European Railway Area, Mrs. Sarakiani's report. Uh, Sarakiani kundzes ziņojums par dzelzceļu grib atgādināt par to, ka 13. jūnijā, kad notiek trilogs ar parlamentu padomu un tika panākt vienošanās par pirmās dzelzceļa pārs paketes pārskatīšanu. Un ļoti daudz šeit izdarīja ēnu referenti un arī referenti. Tas bija ļoti smags darbs, liels paldies viņiem par to. Manuprāt, rezultāts parlamentu varētu apmierināt. Mēs panācām to, ka tiek, tiks izveidotas ļoti stipras, neatkarīgas dalībvalstu uzraudzības iestādes un pakalpojumi, kas saistīti ar dzelzceļu, tiks atvērti arī citiem transporta infrastruktūras pārvaldītājiem vai piedāvātājiem. Un komisija ar saskaņā ar šo randevu klauzulu izstrādās likumdošanas priekšlikumu, un šajā gadā ir paredzēts atvērt pasažieru tirgus dzelzceļa sektorā. Un tas viss bija daudz vairāk nekā vienkārši pārskatīšana. Teksts tiešām būtiski tika uzlabots saturiski. Koreper 2 tiksies 20. jūnijā. Mēs sagaidām no Dānijas prezidentūras, ka tā apstiprinās padomes labo gribu apstiprināt to, par ko parlaments ir vienojies otrajā lasījumā, jo ar tek par tekstu mēs esam vienojušies ar padomi, un to, to es gribēju izklāstīt par garajām pārunām par dzelzceļa pārskati groš, pārskatu Groškungs. Paldies priekšādētāji. Gribēju tikai pateikt, ka tautas partija atgādināja padomēji polijas tā saucamo izņēmumu, bet mums, mēs gribētu atgādināt, lai padomu šeit neaizmirst atrast risinājumu, kas būtu piemērots arī parlamentam, protams, sadarbībā ar komisiju. It's gone. Jā, par to arī bija runa pārunās. Äh, Mihail, lūdzu. Tā bija, ja padomi šeit ir aktīvi, tad parlaments to atbalstīs. Par to mēs vienojāmies. Vai viss kārtībā? Roberts. Ja padome um, saskaņā ar 17. pantu kļūst aktīvi, tad mēs varam atteikties no šī 17. situācija. Priekšētāji par šo atkāpi uh, mums ir jāraugās vai ir ievērot parlamentu pozīciju. Nu, redzēsim, uh, ko tad padome, kā, to, kā tā to sakombinēs, bet manuprāt, padome ir mierā ar to, par ko mēs vienojāmies Strasbūrā. Hm? Nākamais runātājs. Kas? Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, jeszcze wracając. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu atgriezties pie šī polijas izņēmuma. Gribu pateikt ļoti skaidri, ka te galīgi nav ņemta vērā parlamenta pozīcija, Eiropas parlamenta pozīcija. Tā ir šeit izņemta laukā, to ir izdarījusi komisija, un manuprāt, tā ir vienkārši tikusi ignorēta mūsu pozīcija, mūsu secinājumi, debates un lēmumi vienkārši ir tikuši ignorēti. Un man ir iespējas, ka šī viltus kompromisa gaitā mums vienkārši mēs esam tā kā atstumti maliņā, un runa ir par principiem. Parlaments ir vienkārši tā ielikt stūrī mums citādi ir uh, jāizturas. Tagad mēs nevaram samierināties tā kā pirms 20 gadiem, kad parlamentam bija jādara tas, ko tam liek. Mums nevajadzētu tagad vēl atzīt ka to, ka galīgais variants ir tātad galīgs. Zasādas kungs, lūdzu. Un paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atgādināt, ka plenāra sēdes balsojuma laikā šis uh, grozījums saņēma vairāk par 430 balsīm, un tran uh, komitejā bija 30 par un tikai 13 pret. Tātad mēs varam runāt par lielu balsu vairākumu šis uh, grozījums tika lielu vairākumu atbalstīs, un mēs nevaram sēdēt un gaidīt, ko darīs padome. Mums ir vajadzīgs otrais grozījums otrajam lasījumam. Paldies, Zenkas kungs! Paldies! Es gribētu atbalstīt kolēģus abus, kas runāja iepriekš. Uh, Es eh, esmu sašutis, pārsteigts, kā tad jēga no tā, ko mēs balsojam, ja rezultāts um, netiek ņemts vērā pārunās, trilogā. Šos, eh, šo grozījumu atbalstīja liels balsu vairākums plenārsēdē. Jā, izskatās, ka man vajadzēs aizstāvēt eh, pārunu rezultātā sasniegto. Ja jūs ejat uz trilogu un uz pārunām ar padomu, jūs izmantojat otro lasījumu kā pamatu, kā darba pamatu. Un par atkāpēm arī ir runa ne tikai par Polijas, bet arī par citām attiecībā uz Baltijas valstīm un Ungāriju. Uh, Un galu galā, kad parādās jautājums, vai padome atbalsta polijas izņēmumu, tad, poli, tad padomē neviens to neatbalstīja, izņemot poliju pašu. Un uh, padome uzskatīja, ka tam nu, tas nav nepieciešams, jo runa ir par atkāpi tikai vienā uh, maršrutā, kas nu, ir tikai viens elements šajā dzelzceļa pārskatā, un mēs cīnījāmies par kompromisu. Proti, ka šī atkāpe var palikt līdz kāds šajā maršrutā vēlētos sākt konkurenci vai konkurēt ar to, kas šo maršrutu apsaimnieko. Polijas delegācija uh, un uh, pastāvīgais pārstāvis noraidīja šo kompromisu. Tas varbūt nebija gluži prātīgi darīts, bet tā nu bija. Un mēs mēģinājām nonākt pie pakotnes ar uh, lēmumiem un sapratām, ka šķēršļi būs šīs, šķēršļus radīs šīs atkāpes. Un mēs nolēmām ka nu, daļa no, ka mēs no šīs polijas atkāps atteiksimies. Uh, Baltijas valsts piekrita pārlikt to no panta uz uh, apsvērumu, kas bija Zīles kunga priekšlikums, un tātad tika skatītas dažādas iespējas. Mēs, uh, mums bija dažādi viedokļi arī parlamenta uh, Uh, lokā, bet visi referenti, ēnu referenti piekrita tam, ka mēs atsakāmies no šīs uh, atkāpes un jūlijā mēs vēl varēsim balsot par to, Tātad lielais vairākums tomēr no tiem, kas no mums piedalījās trilogā, uzskatīja, ka no, ir, no šīs atkāps ir jāatsakās. Zasādas kungs, jums ir taisnība. Jūs varat to celt augšā atkal jūlijā plenārsēdē, un tad redzēsim, kas būs. Bet es jums pastāstīju, kā mēs nonācām pie kompromisa ar padomi un uz ko padomi bija gatava parakstīties. Un, uh, Un tas bija tas, ko mēs varējām panākt. Arī pašā pēdējā sanāksmē ar referentiem, nē, ar referentiem mēs tieši par to vienojāmies. Un jāsaka, ka nu, ir situācijas, kurās mēs nevaram dabūt visu, ko vēlamies no parlamenta pozīcijas. Un ir brīži, kad pārunu uh, labā vai rezultātu sasniegšanas labā no kaut kā ir jāatsakās. Nu, viss pārējais mums ir. Mums bija jāupurē tieši šī viena lieta. Un es negribu tagad uzsākt plašas diskusijas par šo. Mihēl, lūdzu, gribu tikai īsi pateikt mums teica, ka padomā, padomē Polija ir teikusi, ka neatkarīgi no tā, vai šī atkāpe būs iekšā vai nē, Polija balsos pret pārskatīto. Un, manuprāt, tas no Polijas puses arī bija aplams solis. Tā ir bumba pašiem savos vārtos. Jā, tā tam var piekrist Kūna kungs, lūdzu. Manuprāt, problēma šeit ir sekojoša. Mēs par to, kā padomē veidojas viedoklis, mē, mēs to īsti nezinām, kā nonāk pie šīs politiskās pozīcijas padomē. Un, manuprāt, Polijas delegācija nebalsos pret pārskatīto variantu. Šīs atkāpes kas attiec uz vienu maršrutu vai uz vienu līniju. Par to varbūt varētu tomēr uh, panākt arī kompromisu, varbūt šo atkāpi varētu, tai varētu noteikt uh, laika robežu, termiņu. Un šāds priekšlikums tika izteikts, bet komisija to noraidīja. Un polijas delegācija vispār nebija gatava nākt pat ne soli uz priekšu. Manuprāt, mums tomēr ir jācīnās par kompromisu. Es apstiprinu, ka Kūna kungs cīnījās par to līdz galam. Tā tiešām bija. Bet, nu, situācija ir tāda, kāda, nu, tā ir. Un polijas eh, kolēģi var šo jautājumu, kā es jau teicu, pacelt atkal plenārsēdē. sēdē bet es jums izklāstīju to, pie kā mēs nonācām trilogā un arī par ko mēs vienojamies ar ēnu referentiem. Paldies, vai es varu tagad atkal pāriet pie balsošanas, saka priekšēdētais. Mums šodien arī pie mums viesos būs ministrs un būs arī sanāksme par daudzgadu finanšu schēmu. Lūdzu, pārbaudiet, vai darbojas jūsu um, balsošanas iekārtas. Nobalsojam, lūdzu. Vai visi nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Izmēģinājumu kārtā. Beidzam balsot. Matie, jūs esat viens par daudz. Right, just to let... Viens ir par daudz jūsu grupā. Tātad nākamais jautājums. 33. un 34. 14. punkts. Kas par?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 pret, atturas pieņemts. 39. par, pret, atturas pieņemts. 40. par, pret, atturas pieņemts. 41. par, pret, atturas pieņemts. 42. par, pret, atturas pieņemts pārbaudīsim personāls balsojums elektroniski. 42. grozījums. Nobalsojām, beidzam balsot, pieņemts. 43. par, pret, atturas, pieņemts. 44. par, pret, atturas, pieņemts. 45. ar mutisko grozījumu Benjonkungs kungs Vai kāds grib protestēt? Kas par? Pret? Atturas? Balsosim tomēr elektroniski par 45. ar Benjona mutisko grozījumu. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 46. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 47. par, pret, atturas, noraidīts. 48. par, pret, atturas, noraidīts. 49. par, pret, atturas, noraidīts. 4. par, pret, atturas, pieņemts. 51. par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas pieņemts. Sastais par, pret, atturas pieņemts. 52. ar mutisko grozījumu, vai kāds uh, to nevēlas, šo mutisko grozījumu. Ā, nē, tas tomēr atkrīt, jo sastais tika pieņemts, septītais par, pret, atturas pieņemts, astotais grozījums par,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 pret, atturas. Pārbaudīsim tomēr elektroniski. 56. lūdzu balsojam elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 57. un 58. par, pret, atturas noraidīts. 59. par, pret, atturas pieņemts, 60. par, pret, atturas norēdīts, 61. par, pret, atturas norēdīts, 62. par, pret, atturas norēdīts, 63. par, pret, atturas norēdīts pārējie ir atsaukti 64, 10, 11, 12, 13. Tagad otrā daļa balsošanas sarakstā par mašīnu trokšņu līmeni. Kompromisa grozījums pirmais. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. Tagad trešā daļa balsošanas sarakstā. Trešā daļa balsošanas sarakstā. Tātad trešā daļa balsošanas sarakstā Tā ir 14. lapuse manā vai 15. lapuse manā sarakstā, saka priekšādātājs. Apmēram tas ir 13, 14, 15. lapuse visā dosjē. 72. grozījums Savisāras kundze. 13. lapuse Tautas partijas sarakstā, 14. lapuse sociāldemokrātu sarakstā. Viss atraduši Savisāras kundzes grozījums 72. kas par, pret, atturas, noraidīts. 14. dalīts balsojums, pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa pārējais par, pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums par pret, atturas noraidīts, 16. par pret, atturas pieņemts, 17. par pret, atturas pieņemts. It, apparently it's compromised to... Tagad otrais kompromiss U, tas ir melnā krāsā iekrāsots. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 22. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 23. par, pret, atturas pieņemts. 24. par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Otrais par, pret, atturas. Pārbaudīsim tomēr elektroniski. Otrais grozījums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 28. par, pret, atturas noraidīts, 29. par, pret, atturas, pieņemts, 30. par, pret, atturas, pieņemts, 31. par, pret, atturas, pieņemts, 3. par, pret, atturas, pieņemts, 32. par, pret, atturas, pieņemts. Galīgais balsojums Sākam balsot. Esam nobalsojuši, beidzam balsot. 30 pār 12 pret pieņemts. Sveicu referentu. Nākamais trīs uh, atzinumi no Mihaela Krāmera. Tātad 15. darba kārtības punkts, trīs Mihaela Krāmera atzinumi. Pirmais par Uh, Eiropas Reģionālās attīstības fondu un regulas 1080-2006 atcelšanu. Sākam ar 4. pantu, 45. grozījums, zīles kunga grozījums, kas par, pret, atturas noraidīts. 47. par, pret, atturas, varam pārbaudīt tomēr elektroniski, sākam balsot. Esam nobalsojuši. Beidzam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Skatos uz tautas partiju 8. pants, 2. grozījums. Atvainojos 49. kas par? Pret. Atturas. 49. lūdzu elektroniski, man šķiet, ka pieņemts, bet tomēr nobalsosim elektroniski esam nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. 22. 50. nākamais, kas par pret, atturas, noraidīts, trešais par pret, atturas, noraidīts, 51. par pret, atturas, noraidīts Pieņemts. 9. pants, 52. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 53. par? Pret. Atturas. Noraidīts. 4. par? Pret. Atturas. Pieņemts. 5. par? Pret atturas noraidīts. 54. par, pret, atturas pieņemts. Sastais par, pret, atturas noraidīts. A kompromiss par, pret, Atvainojos, dalīties balsojums, saka priekšādātais pirmā daļa, atvainojos tautas partijai, pirmā daļa A kompromisam par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 55. seko vai 60. 60. grozījums tikau, kas par, pret, atturas, pieņemts. 61. par, pret, atturas, noraidīts. 62. par, pret, atturas, pieņemts. 63. par, pret, atturas, pieņemts. 11. pāns, 64. grozījums par, pret, pret, atturas pieņemts, 65. par, pret, atturas noraidīts, 66. par, pret, atturas noraidīts, 67. par, pret, atturas noraidīts, 68. par, pret, atturas noraidīts, 8. par, pret, pret, atturas, noraidīts. 69. par, pret, atturas, noraidīts. 9. par, pret, atturas, pieņemts. 15. pants, 71. grozījums par, pret, atturas, noraidīts, 70. par, pret, atturas, noraidīts. 72. par pret atturas noraidīts. 73. par pret atturas noraidīts. 10. atsaukts. 74. par pret atturas Pārbaudīsim elektroniku 74. lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. par pret atturas. Tie, kas nebalsoja, lūdzu, balsosim no sākuma. 11. lūdzu par pret atturas. Balsojam elektroniski par 11. 11. Esam nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Septiņdesmit septītais par pret atturas noraidīts. 78. par, par, pret, atturas noraidīts. 79. par, pret, atturas noraidīts. 80. par, pret, atturas noraidīts. 81. par, pret, atturas noraidīts noraidīts. 82. par, pret, atturas, noraidīts. 83. par, pret, atturas, noraidīts. 84. un 87. kopā, kas par, pret, atturas, noraidīts. 85. par, pret, atturas, noraidīts. 86. par, pret, atturas, noraidīts. 88. par, pret, atturas, noraidīts. 89. par, pret, atturas, noraidīts. Gribu pateikt, mēs varam daudz ko šeit tomēr apvienot blokos, ja jūs to būtu vēlējušies. 12. grozījums, referenta grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 90. par, pret, atturas pieņemts. 14. par, pret, atturas pieņemts. 15. par, pret, atturas pieņemts. 91. par, atvainojos, saka, priekšsēdētājs par 15. balsosim elektroniski, sākam balsot. Esam nobalsojuši, beidzam balsot.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 atturas noraidīts, 94. par pret atturas noraidīts, 19. par Groša kungs par 26. pantu varam balsot vienā blokā no 19. līdz 106. Vai piekrītat? Nē, 19. ir atsevišķi. 19. vispirms, 19. par, pret, atturas, noraidīts. 19, 95 līdz 106, tagad balsosim kopā blokā. Vartam tā darīt, nevaram. 95. par, pret, atturas, noraidīts 96. par, pret, atturas, noraidīts 98. par, pret, atturas, noraidīts 99. par, pret, atturas, noraidīts 106. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski 106. sākam balsot. Everybody votes it. Votes is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 107. par, pret, atturas. Noraidīts. 108. par, pret, atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 108. sākam balsot. Beidzam balsot, vai tautas partija lūdzu beidzam balsot. Noraidīts. 20. kas par? Pret, atturas, pieņemts. 109. par, pret, atturas, pieņemts. Neviens nebalsoja no tautas partijas. 110 par, pret, atturas, noraidīts. 20, 111 par, pret, atturas, pieņemts. 22 par, pret, atturas, noraidīts. 112 par, pret, atturas, noraidīts. 113. par pret atturas pieņemts. 114. par pret atturas noraidīts. 115. par pret atturas pārbaudīsim. 115. sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot noraida, pieņemts, atvainojiet. 115. blokā 116, 119, kas par, pret, atturas, pārbaudīsim blokā elektronikas 116 līdz 119. Sākam balsot. Esam nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. jo ir vienāds balsu skaits. 23. par pret atturas noraidīts, 117. par pret atturas 117. sākam balsot elektroniski, 117. esam nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. 24. par pret atturas noraidīts. 121 par, pret, atturas, pārbaudīsim, nē, pieņemts, pieņemts. 122 par, pret, atturas, pārbaudīsim, 122 sākam elektroniski balsot. Has everybody voted? Esam nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 123. par. Pret. Atturas noraidīts. 124. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 124. Sākam balsot. Vēl tikai četras lapas, kolēģi. Esam nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 125. par. Pret. Atturas noraidīts. 126. par. Pret. Atturas noraidīts. 127 par. Pret. Atturas Pārbaudīsim elektroniski 127. lūdzu. Sākam balsot. Esam nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 128. par, pret, atturas noraidīts. 129 un 39, kas par, pret, atturas noraidīts. 130 par, pret pret, atturas noraidīts 131 par, pret, atturas noraidīts 132, 134, 137, 138, 40 un 46 blokā, kas par, pret, atturas noraidīts. 133 par, pret, pret, atturas noraidīts. 135. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektronikas 135. Beidzam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 136 un 43 un 44, kas par pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski par šiem trījiem, balsosim elektroniski 103, 640, 344, visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 139. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 141. par. Pret atturas pieņemts. 140. Tātad dalīties balsojums ECR, pirmā daļa after the midterm basis, pirmā daļa, kas par pret atturas noraidīts, otrā daļa par pret atturas Noraidīts. 142. par. Pret. Atturas noraidīts. 143. par. Pret. Atturas noraidīts. 144. par. Pret. Atturas noraidīts. 145. par. Pret. Atturas noraidīts Pārbaudīsim elektroniski 145. To. Esam nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. par. Pret. Atturas noraidīts. 26. par. Pret. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim pieņemts, bet tomēr pārbaudīsim par 26. lūdzu elektroniski. Par 26. balsojam elektroniski. Esam nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 147. pār. Pret. Atturas noraidīts. 148. par. Pret. Atturas noraidīts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 pret, atturas noraidīts. 156 un 157 varam kopā, kas par, pret, atturas noraidīts. 158 un 159 kopā, kas par, pret, atturas noraidīts. 29. par, pret, atturas noraidīts Pieņemts. 26. Sākam elektroniski balsot par 29. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 160, 162 un 170 kopā, kas par pret atturas noraidīts. 172, 173, 174 kopā, kas par pret atturas noraidīts. 175, 178 kopā, kas par pret atturas noraidīts. 177, kas par pret atturas noraidīts. 178 par pret atturas noraidīts Pārbaudīsim 178. Balsojam elektroniski. Esam nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 179. par pret. Atturas. Par 179. elektroniski šķiet, ka vairākums būs tas pats. Lūdzu, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Pieņemts pieņemts 199. Bloks 48, 97, 100, 101, 102 līdz 171, kas par pret atturas noraidīts. Apsvērumi. Tagad sekos apsvērumu. 34. par pret atturas pieņemts. 35. par pret pret, atturas, noraidīts. Pirmais par, pret, atturas, noraidīts. 36. par, pret, atturas, noraidīts. 37. par, pret, atturas, balsosim elektroniski. Sākam balsot par 37. Esam nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 38. par pret atturas pieņemts. 41. atsaukts, 42. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Esam nobalsojuši, beidzam balsot. 42. pieņemts. 30. par pret, atturas pieņemts. 180. par, pret, atturas noraidīts. 181. par, pret, atturas pieņemts. 32. par, pret, atturas noraidīts. 182. par, pret, atturas noraidīts pieņemts. 33. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. 33. lūdzu sākam balsot. Esam nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 183. par, pret, atturas, pieņemts. 184. par, pret, atturas, pieņemts. Un galīgais balsojums. Sākam balsot. Esam nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts 36 balsis par, 6 atturējās. Sveicu Krāmera kungu.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 So, for the S&D, we're going out of order in the book. Tā tad, eh, pēc sociālistu grupas ieteit, ieteikuma mēs runāsim par reģionālās attīstības fondu. Tā tad, pirmais ir Ugies kunga grozējums. Everybody ready to go on that? Vai visi ir sagatavojuši šo dokumentu. Krāmer kungs, tas ir 1080. Piesmitais grozējums par, pret, atturas, noraidīts. 51. Vlasak par, pret, atturas, noraidīts. 7. par, pret, atturas, pieņemts. 52. ir tāds pats, 53. tagad par pret atturas pieņemts, 54. par pret atturas. Pārbaudām 54. lūdzu sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 55. par, pret, atturas, pieņemts. 56. par, pret, atturas, pieņemts. Piecdesmit septītais par, pret, atturas, pieņemts, piecdesmit astoņi, piecdesmit deviņi, sešdesmit par, pret, atturs pieņemts. Devītais par pret atturs. Pārbaudīsim lūdzu devīto grozējumu elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Un devītais ir pieņemts. 67. par pret atturas pārbaudīsim 67. lūdzu sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši. 67. ir pieņemts. 70. 70. par pret pret atturs. Pārbaudīsim 70. elektroniski. Sākam lūdzu balsot. Beidzam balsot. 70. noraidīts. 73 par pret atturs. Pārbaudīsim 73. elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 73. noraidīts. 75. par, pret, atturas, noraidīts. 74. par, pret, atturas, pārbaudīsim 74. elektronisku lūdzu sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 74. pieņemts. 78. par pret, atturs, noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Izskatās, ka EPP atturās, tātad sākam balsot par 78, tāpēc te neskaidrība. 78 sākam balsot. Beidzam balsot. 78 noraidīts. Ļoti labi vācieši, ļoti labi. 81 par. Pret. Atturas. Atkal jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. Tagad izskatās, ka sociālisti neceļ rokas. 81. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 81 noraidīts. 82 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 83 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 84 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 85 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 10 par. Pret atturs noraidīts. 86 par pret atturs noraidīts. 87 par pret, ne, par, par, par 87 pret atturs. Pārbaudīsim 87. elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Un 87. pieņemts. 89 par pret. Pārbaudam 89. elektroniski. Sākam lūdzu balsot. Izskatās, ka pieņems un vienalga balsojam. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot.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 94 par pret atturs pieņemts. 95 par pret atturs pārbaudīsim 95 elektroniski. Sākam lūdzu balsot, visi nobalsojuši. Tad beidzam balsot un 95. noraidīts. 96 par pret atturs noraidīts. 97 par pret atturs noraidīts. 99 par pret atturs pieņemts. 13. tagad pārlecam uz 13. ir atsaukts, atsaukts, atsaukts, atsaukts. 102 par pret 102 par pret, atturs, pieņemts. 104 par pret, atturs, pieņemts. 103 par <clears throat> atturs, pieņemts. Kompromiss B par atvainojos. Ā. EPP pieprasīs dalītu balsojumu. Atkal esam atpakaļ pie lauku. Vārds lauku, tātad kurš par, pret, atturs, pieņemts. Bez lauku par, pret, atturas, pieņemts. Tātad atkal lauku, lauku. C kompromiss. ECR tagad grib dalīt balsojumu. Un tagad viss teksts līdz existing Par pirmo daļu par ot, pa, pret atturs pieņemts, un tagad otrā daļa par pret atturs pieņemts. 116. Ā, nē, 117 saka priekšsēdētājs. 117 par pret atturs noraidīts, 118 par pret pret atturs pieņemts. 119 par pret atturs pieņemts. Kompromis D dalītais balsojums atkal lauku. Pirmā daļa ar lauku. Kas jums ir pret vārdu lauku? Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Lauku, lauku, viss ar lauku. 125 ar mutisko grozījumu, kas aizvietos pamat ar fundamentāls, vai ir kāds, kas ir pret šo mutisko, ja ne, tad balsojam ar šo mutisko grozījumu 125 pār, pret, atturas, pieņemts. Kompromis E. Tur vairs nav lauku, tātad balsojam par kompromisu E kopumā, pār, pret, atturas pieņemts. 132, 132 par, pret. Pārbaudīsim elektroniski 132. Lūdzu, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot, un 132. ir pieņemts. 131. par. Pret. Atturs pieņemts. 133. par. Pret. Atturs pieņemts. 134. par. Pret. Atturs pieņemts. 135. par. Pret. Atturs pieņemts. 136. par pret, atturs, pieņemts. 137. par, pret, atturs, pieņemts. 138. par, pret, atturs, noraidīts. 6. pants. Ā, labi, pārbaudam 138. elektroniski sākam balsot. Ja viss nobalsojuši, tad Beidzam balsot, un 138. ir noraidīts. Tātad eh, mutiskais grozījums F. Vai visi pieņem mutisko grozījumu, tad balsosim par to. Un EPP ir pieprasījis arī papildus piebildi šeit. Tātad mutiskais grozījums vispirms un tad ar piebildu. Tātad vispirms mutiskais grozījums par pret atturs pieņemts un tagad ar papildinājumu no EPP par pret atturs pieņemts. Priekšsēdētājs pūš mikrofonā. Tā esot mocība. Labi, 139. Par. Pret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 atturas noraidīts. 145 par pret atturas. Pārbaudīsim 145 elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Izskatījās, ka noraidīts, bet pārbaudām. Un pārbaudījumā izrādījās, ka tiešām noraidīts. 146 par pret atturas noraidīts. 24 par pret atturas noraidīts pieņemts 147 par pret atturs. Pārbaudīsim 147 elektroniski. Sākam balsot lūdzu. Un, ja visi nobalsojuši par 147, tad beidzam balsot. 147 pieņemts, 148 par pret atturs pieņemts, 25 par pret atturs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 pieņemts, 27 par pret atturas pieņemts. Simties trīs par pret. Pārbaudīsim 153. elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot.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 Pārbaudīsim elektroniski 34. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Ja jā, tad beidzam. 34. pieņemts. 35 par pret atturas pieņemts. 36 par pret atturas pieņemts. 37 par pret atturas pieņemts. 38 par pret pret, atturas pieņemts. 39 par, pret, atturas pieņemts. 40 par, pret, atturas pieņemts. 41 par, pret, atturas pieņemts. 2 par, pret, atturas noraidīts. 3 par, pret, atturas pieņemts. 42 par, pret, atturas noraidīts. 4 par, pret pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski ceturto grozījumu. Sākam lūdzu balsot par ceturto. Visi nobalsojuši. Ceturtais noraidīts. 43 par pret apturs pieņēmts. 5 par pret atturs pieņēmts. 45 par pret pret, atturas, pieņemts, 44 par, pret, atturas, pieņemts, 46. Balsojam tikai par pirmo daļu, jo otrā daļa ir atsaukta. 46. pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, 6 par, pret, atturas, pieņemts nevar saprast. Izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudām. Par sesto sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Sestais pieņemts. 47. par pret atturas pieņemts. 48. par pret atturas pieņemts. 49. par pret atturas pieņemts. Tagad par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 atturs pieņemts. 102 par pret atturs pieņemts. 30 par pret atturs pieņemts. 103 par pret atturs pieņemts. 31 ir atsaukts, 104 par pret atturs. Pārbaudīsim 164 elektroniski. Sākam lūdzu balsot.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 Galīgais balsojums, balsojam lūdzu elektroniski par visu ziņojumu projektu kopumā ar grozījumiem. Sākam lūdzu balsot, visi sabalsojuši, beidzam balsot. Un 35 pār, 2 atturējās, neviens nebija pret, ziņojums pieņemts. Un tagad pārējām pie nākamā. This is the shortest one. <laughs> Which one's this one now? The cohesion fund. It's, uh, this one? Um, Starts with amendment yes. 8. Yes. Right, the next one is the... Nākamais ir priekšlikums par kohēzijas fondu, otrais pants, astotais grozījums. Visi gatavi? Es droši vien jau drīz eh, nakts vidū pamodīšos un jautāšu, kurš pret, kurš pār. Tātad pār, pret, atturas, noraidīts 8. 33. par pret atturas noraidīts 9. par pret atturas pieņemts. Tagad desmitais par pret atturas noraidīts 37 par pret atturas noraidīts Pārbaudīsim, sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais pants. 11 ir atsaukts. Kompromiss H. Dalīto balsojumu. Atkal parādās šis vārdiņš eh, lauku. Tātad bez vārdiņa lauku par pret atturas. Pieņemts. Otrā daļa ar ruralu par pret atturas pieņemts. 15. nākamais par pret atturas noraidīts. Kompromiss G ar rural pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa ar rural par pret atturas pieņemts. Kompromiss I bez vārda rural par pret atturas pieņemts. Kompromiss J. Pirmā daļa ar uh, interoperable transport and mobility. Četras daļas tur ir. Ceru, ka varam vienoties. Vai mums tiešām vajadzētu tās četras daļas, bet, nu labi, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa. Carpooling par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa. Sustainable Urban Mobility par, pret, atturas. Pārbaudīsim trešo daļu, sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts eh, ceturtā daļa par. Pret. Pārbaudīsim ceturto daļu, sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Ceturtā daļa ir noraidīta. Kompromiss kā par pret atturas pieņemts. 58 par pret atturas. Pārbaudīsim 58. Sākam balsot. Viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 59. Sehalovas kundzes par pret atturas. Pieņemts. 60 par pret atturas. Noraidīts. Ceturtais pants, mutiskis grozējums L. Viss laimīgi. Un ir papildinājums no EPP. Tātad par, pret, atturas pieņemts. Un tagad papildinājums par, pret, atturas pieņemts. 61 par, pret, atturas Pārbaudīsim 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 62 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 63 par. 63 atkrīt. 64 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Apsvērumi 25 par. Pret atturas, pieņemts 29 eh, par, pret, atturas, pieņemts 26 par, pret, atturas, pieņemts 27 par, pret, atturas, pieņemts 2 par, pret, atturas. Pārbaudīsim otro. Sākam balsot. Viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 28 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 3 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 4 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 31 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 30 par pret atturas. Pārbaudīsim 30, to sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 6 par pret atturas pieņemts. 32 par pret atturas pieņemts. 65 par pret atturas pieņemts. 66 par pret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 pret atturas pieņemts. 72 par pret atturas. Pārbaudīsim 72. Sākam balsot. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 23 par pret 23 par pret atturas pieņemts. 73 par pret atturas. Pārbaudīsim 73. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 94 par pret atturas. Pieņemts. Balsojam par visu priekšlikumu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 34 par un 4 atturas. Tas nozīmē, ka priekšlikums ir pieņemts. Apsveicu Maiklu un visus eh, jūs trīs līdzautorus. Un apsveicu arī, ka esat izdzīvojuši šo balsojumu sarakstu maratonu. Un tagad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 Okay, colleagues. Labi, kolēģi. Paziņošu jums tagad. Man jādodas prom pulksten 11.15, jo man jāapmeklē DFS sanāksme ar priekšsēdētāju un Dominiks eh, pārņems šīs sanāksmes vadību. Un tagad ministra kungs atvainojiet par to, ka iekavējām nedaudz um, ar visu balsošanas procedūru, bet tā kā jūsu kolēģis uh, Sauna kungs nevarēja šodien ierasties, mums ir nedaudz vairāk laika un tad uh, ceru uz ļoti labu diskusiju. Es um, uh, vēlos iepazīstināt visus ar Dānijas transporta ministru Henriku Damu Kristensenu, kurš pastāstīs mums par Dānijas prezidentūras darbiem. Paldies, ministra kungs, ka ieradāties šodien un jums vārds. Paldies! Un, protams, ka parlamentārieši nedrīkst atvainoties par to, ka viņi dara savu darbu, jo patiesībā tieši tas, ka jūs balsojat, ir viens no galvenajiem parlamentāros apvienību un asambleju uzdevumiem. Un ir arī pilnīgi taisnība, ka mans kolēģis Ūla Sons nevarēja, diemžēl, ierasties. Viņam ir eh, ārkārtīgi saspringta darba kārtība, un tāpēc es viņam apsolīju, ka es eh, Eiropas parlamentam pilnīgi godīgi. Pastāstīšu arī to, kas ir viņa aktuālā joma, un tomēr man ir jāpasaka, ka es neesmu eksperts viņa jautājumos, un ja jums ir kādi jautājumi, jūs tos vienmēr varat izsūtīt Dānijas ministriem, un viņi atbildēs uz šiem jautājumiem. Es vēlētos pateikties Tran komitejai Eiropas parlamentā un mazliet pastāstīt par to, ko Dānijas prezidentūra sešos mēnešos ir panākusi, izdarījusi un paveikusi. Un es ceru, ka Pavisam drīz Kipras prezidentūra pārņems mūsu stafetes kociņu. Iesākumā vēlētos pateikt, ka laiks ir bijis ārkārtīgi interesants šo sešu mēnešu laikā un ir bijis arī smaga darba periods. Es vēlētos izmantot šo iespēju pateikties Eiropas parlamentam par ciešo sadarbību. Mums ir tiešām bijusi ļoti cieša sadarbība un tas man lielā mērā priecē un par to mēs varam būt abi divi lepni. Dānijas prezidentūra savu galveno uzsvaru ir likus uz Eiropas ekonomisko izaugsmu, jo Eiropa šobrīd piedzīvo ļoti smagu krīzi, un transporta jomā ir ļoti būtiska loma spēlējama efektīva transporta sektora veicināšanā un infrastruktūras uzlabošanā, jo tas savukārt veicina arī ekonomisko izaugsmu. Un es tiešām ceru, ka mums izdosies būtiskus dosjē nobeigts un arī strādāt pie tiem tālāk. Mēs runājam arī par gaisa satiksmes priekšlikumiem, mēs runājam arī par lidostām un ir arī par eh, Eiropas lidostu trokšņu piesārņojumu samazināšanu dokuments. Nākamais ir TNT vadlīnija izstrādāšana, mēs runājam par Connecting Europe idejām, mēs runājam arī par Eiropas eh, navigācijas sistēmu Galileo Un mēs esam strādājuši arī pie vienas lietas, kas parlamentam ir bijusi sirdī tuva, proti par dzelzceļa pakotnes pārskatīšanu. Dzelzceļa pakotnē patiesībā mēs esam panākuši samērā daudz, un mums ir izdevies vienoties padomē gan par Eiropas lidostām un par trokšņu piesārņojumu samazināšanu. Uh, jo patiesībā veiksmīga lidoš, lidostu satiksme ir būtisks solis uz priekšu, lai uzlabotu lidostu potenciālu, efektivitāti, kā arī uzlabotu pakalpojumus Eiropas lidostās. Darbs eh, ten, pie TNT Dānijas prezidentūrai bija sirdī īpaši tuvs un mm, ir bijusi ļoti liela griba un vēlme no dalību valstu puses pēc iespējas tālāk panākt šo dokumentu izstrādi. Dalību valsts ir viensprātas, ka ir jāizveido ietvars nākotnes investīcijām, un mēs tiešām ceram, ka tuvākajos gados tiks izveidota sakarīga un savienota Eiropas transporta sistēma, kas ļaus darboties pāri robežām. Uh, Mēs saprotam, ka infrastruktūra ir ekonomiskai izaugsmai būtisks priekšnoteikums, un mēs tiešām ceram, ka tas Eiropas ekonomikai ir milzīgi potenciāli avots. Un eh, jau 22. martā transporta komitejas, transporta ministrs sēdē mēs runājām par šiem jautājumiem. TNT jautājums ir saistīts ar dažādiem infrastruktūra projektiem, un tāpēc mēs esam ārkārtīgi uh, cieši sadarbojušies, un 7. jūnijā mums izdevās vienoties par priekšlikuma īstenošanu, par jaunu infrastruktūru izveidošanu, ko mēs ikdienā saucam par Connecting Europe. Un runājot par vadlīnijām TNT un par CEF, tad eh, tas būs viens no priekšnoteikumiem, lai veicinātu pārobežu projektu īstenošanu, un tādā veidā mēs vēlamies izvairīties no tālāku plaisu un nepilnību novēršanas Eiropā. Katrā ziņā būtiskos centrālajos infrastruktūras koridoros ir nepieciešams investīcijas, un eh, šobrīd eh, tieši dalību valstis būs atbildīgas par 14. līdz 20. gadam infrastruktūras projektu īstenošanu kopā ar Eiropas komisēju. Ja mēs runājam par Eiropas Galileo sistēmas izveidi, tad šeit mēs esam spēruši būtisku soli uz priekšu, lai izveidotu ietvaru Galileo projekta stāšanai spēkā 2020. gadā. Runājot par pirmās dzelzceļa pakotnes pārskatīšanu, tad eh, mums ir izdevies vienoties ar Eiropas parlamentu Dānijas prezidentūras laikā. Un es vēlētos pateikties eh, Eiropas parlamentam, jo kopā ar padomu mēs esam smagi strādājuši pie, šā, pie šās pakotnes izveidošanu. Un eh, es uzskatu, ka ir vienkārši lieliski, ka mums ir izdevies panākt vienošanos uh, Un šis priekšlikums, kā jau šeit izskanēja, būs ārkārtīgi spēcīgs pamudinājums stiprināt Eiropas vienotā tirgus dzelzceļa satiksmi. Īpaši būtisks ir bijis Eiropas parlamenta ieguldījums izšķirošajā etapā, un es uzskatu, ka tieši šis dosjē ir vissvarīgākais mūsu sadarbībā. Nākamais ehm, šis projekts par uzraudzību un par kontroli, un ehm, mēs vēlamies samazināt administratīvo slogu transporta pārvadātājiem, kas e, pilnīgi noteikti tiek vērtējams pozitīvi. Vēl bez tam Dānijas e, prezidentūra ir uzsvar likusi uz trīs momentiem. 22. martā mēs e, runājām par lidos drošības jautājumiem, jo mūs lielā mērā uztrauc tas, ka uh, Aviosabiedrībām noteikumi ir palikuši ārkārtīgi sarežģīti, bet noteikumi pievienotā vērtība neko nedod. Vēl bez tam mēs uzskatām, ka šiem noteikumiem būtu jābalstās uz zinātniski pamatotiem tētījumiem, lai tiešām pasažieri būtu pārliecināti, ka gan stjuārti, gan piloti vienmēr ir gatavi lidojumam. Nākamais eh, runājot par potenciālu Mēs vēlamies veicināt energoefektīvu un CO2 samazinošu transporta jomu. Mēs eh, runāsim arī par pārobežu sadarbību. Mums ir bijusi ārkārtīgi interesanta konference 17. aprīlī par CMTS sistēmām, un komisija um, sniedza savu viedokli par to, kā šī EMTS sistēma Eiropā darbī, darbosies. 25. Gadā, 25. maijā mēs eh, organizējām konferenci par lielu infrastruktūras projektu finansējumu. Es uzskatu, ka šajos grūtajos ekonomiskajos apstākļos ir ārkārtīgi svarīgi runāt par finansējumu. Un 27. jūnijā mēs organizēsim ceļu drošības konferenci, kurā piedalīsies arī komisija. Šī konference notiks Kopenhāgenā. Un tagad došos tālāk un iepazīstināšu jūs par ar jūras transporta jautājumiem, un Ūles uh, Sons būtu runājis par šiem jautājumiem, bet viņš, diemžēl, tātad nevarēja ierasties. Tātad, vispirmām kārtām Sūnas kungs vēlas pateikties uh, šai komitejai un īpaši Brainam Simpson kungam par ļoti konstruktīvo sadarbību, kur ir bijusi Dānijas prezidentūras laikā. Tātad Sona kungs vēlreiz pasakās. Dānijas prezidentūra galvenu uzmanību ir vērs, vērsusi uz STC konvencijas īstenošanu, kā arī regulas pārskatīšana jūras transportam, kā arī ar divdibenu kuģu regulas pārskatīšana un arī ar uz jūras strādājošo darba noteikumu pārskatīšanu. Mēs esam strādājuši arī pie jautājuma par uz kuģiem strādājošo izglītības standartiem. Un padomu un Eiropas parlaments mēs ceram, ka vienosies par šo direktīvu un direktīvas izmaiņām pavisam drīz. Tātad eh, jūrnieku apmācības direktīvas izmaiņas noteiks eh, konkrētus nosacījumus uz kuģiem strādājošajiem un arī rēderijām. Dānijas prezidentūrai vēl bez tam viena no prioritātēm ir bijusi panākt vienošanos ar Eiropas parlamentu par uh, Eiropas drošības aģentūru. Tāpēc es ar ārkārtīgi lielu prieku vēlētos jums paziņot, ka 12. aprīlī padoma un prezidents, padoma un parlaments ir vienojusies par šādu noteikumu izveidi. Tātad drošība uz jūrām ir ārkārtīgi svarīga, bet galvenokārt tas veicinās arī Eiropas rēderēju konkurētspēju pasaules jūrās. Uh, Tas ir konkrēts rezultāts, kur Dānijas prezidentūra aprīlī panāca jūras drošības jomā. Un patiesībā sākotnējais 2002. gadā pieņemtās regulas izmaiņas šobrīd jau ir stājušās spēkā. Būtisks moments, kuru mēs Dānijas prezidentūras laikā īstenojām, bija starptautiskās konvencijas par uz jūrām strādājošo darba noteikumu īstenošanu. Un šeit es vēlētos pieminēt pirātismu, jo šobrīd pirātisms ir viens no būtiskākajiem jūras pārvadājumu draudiem. Un 2012. gada martā mēs organizējām pretpirātismu konferenci. Šobrīd Eiropas Savienība vēlas nodrošināt gan drošuma, gan arī juridiskās noteiktības ziņā noteikums, kur attiektos uz pirātismu apkarošanu. Un pēdējā pusgada laikā mēs tiešām esam panākuši samērā daudz cīņā pret pirātismu. Godātais priekšsēdētāja kungs, tas ir tas, ko es vēlētos teikt par Dānijas prezidentūras panākto transporta jomā. Vēlreiz sirsnīgs paldies par sadarbību, kāda mums ir bijusi ar TRAN komiteju. Vēlreiz personīgs paldies jums! Thank you very much, minister. Lielas paldies, ministra kungs. Sākumā izteiksies koordinātori Fosteras kundze. Ja kāds vēl gribēs izteikties, nē, tomēr Groškungs sāks runāt eh, daudz partijas vārdā, bet varbūt Dominiks eh, tagad aizņems eh, manu vietu, ja viņš neiebilst, ja man jādodas prom. Groškungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlos pateikties padomas prezidentūrai par šo ziņojumu un par darbu Protams, mēs zinām, ka grūti ir vienoties par kompromisiem un risinājumiem, kas jums tomēr ir jādara. Visi izsakoties, mūsuprāt, trans Eiropas transporta tīkli un CEF paliek, mūsuprāt, svarīgākais dosie un ceru, ka transporta pārstāvība padomē turpmāk um, mēģinās šo projektu pasargāt un attiecīgi pārstāvēt. Nav jau runa par to, lai uh, skatītos, kur mēs varētu ietaupīt naudu. Konkrēti tagad jāatsakās no atsevišķiem projektiem. Un šeit parlamentam ir diezgan vienotā nostāja, kaut arī tā ne, nebieži gadās, un es ceru, ka tagad transporta infrastruktūra tomēr netiks uh, uzskatīta par izdevumu posteni, bet par nepieciešamu aspektu, kas jāattīsta. Es vēlos, lai jūs prezidentūra, padome arī turpmāk mūs atbalstītu, runājot gan par TNT, gan par CEF. Runājot par pārstrādāto versiju, um, tautas partija prieks um, par um, vienu lietu, proti mēs gribējām regulatīvas, uh, stipras regulatīvās uh, struktūras valstīs eh, radīt, un tas ir izveidojies. Un mm, runājot eh, par struktūru, es domāju, ja jau mums būs šī regulatīvā struktūra, tad eh, tā spēlēs arbitra lomu un labāk regulēs notikumus tirgu. Tāds paties vārdā teikšu arī, ka neesam zaudējuši cerību rast risinājumu mūsu poļu draugu problēmai. Iespējams, jūs saņemsiet arī jauku vēstuli no tautas partijas. Tas nenozīmē, ka mēs apšaubām to, ko jūs sakāt, bet eh, mēs zinām, ka arī vislabāko kompromisu visu pēdējā brīdī var vēl uzlabot. Turklāt mm, šeit parlamentā mums ir gadiem ilga pieredze, un es ļoti ceru, ka mēs varēsim uzlabot mm, drošības, mm, drošību uz ceļiem. Pateicoties darbam parlamentā un padomē, lai mēs ceļu satiksmi nepadarītu par dempingu lietām. Ir jāievēro drošība uz ceļiem, jārūpēs, lai vadītāji varētu atpūsties, un, um, protams, ceļu satiksme cieši saistīta ar ekonomikas izaugsmi. Iespējams, kolēģis Kramers vēl izteiksies par um, smagajām kravas mašīnām. Par to vēl, vēl pastāv domstarpības parlamentā, bet es tagad uh, personīgi izsakos, un, manuprāt, komisijas interpretācija ir ļoti laba. Bet man jāsaka, ka citi tā nedomā. Kas uh, mūs satrauc? Šis dialogs jārisina tomēr ar parlamentu sākumā un tad ar komisiju, jo mēs taču, mums taču ir šī kop, koplāmuma procedūra, tas ir svarīgi arī mūsu pilsoņiem, un ja šodien interpretācija aiziet vienā virzienā un ir gluži pretēja tam, kas izskanēja pirms diviem gadiem, tad tas nav taisnīgi eh, nec eh, pret pilsoņiem, nec eh, pret uzņēmumiem. Cilvēki nezinās, vai es drīkstu iegādāties šādu uh, smago kravas mašīnu, ja iespējams pēc diviem gadiem tās tiks pasludinātas par nelegālām, ja atkal tiks pamainīta interpretācija. Tas man nešķiet taisnīgi un tas apgrūtina sadarbību. Un tātad, ceru, jūs sapratāt, mums ļoti svarīga šī konstruktīvā sadarbība. Runājot par aviāciju, tagad eh, padomē tiek skatīta attiecīga pakotne Un šeit mēs eh, būtu šo to uzlabojuši. Runājot par trokšņu līmeņiem, piemēram, jūs par to arī izteicāties. Jūs eh, te runājāt par subsidiaritāti, ne tikai Eiropas iekšienē, bet arī ārpus Eiropas. Un tas ir jāatspoguļo runājot par slotiem. Teksts ir jāuzlabo pagaidām grūti izskaidrot, eh, kur ir šis uzlabojums šie brīži redakcijā. Un runājot par pakalpojumiem uz zemes, šeit eh, jāsabalansē atvērtais tirgus no vienas puses un korekti darba apstākļi no otras puses. Tas arī ir jūtīgs aspekts, kas eh, parlamentā daudz interesē. Un tad vēl viens jautājums par uh, Uh, atvērto gaisa telpu, Single European Sky, te nekas nenotiek. Savukārt līdz gada beigām padomē vajadzētu funkcionālos uh, gaisa blokus apstiprināt. Mēs to sagaidām pilnīgi pamatoti. Tāda ir likumdošana un tāda ir uh, termiņi, kas spiež. Tātad, ja mēs uh, visi vienojāmies par kādu tiesību aktu, visiem partneriem noteikumi ir jārespektē. Mēs taču nevaram divus, trīs gadus uh, kopā kaut ko gatavot un tad atteikties to kopīgi izpildīt. Līdz ar to es ceru līdz gada beigām sagaidīt skaidru priekšlikumu no padomas puses. Es eh, zinu, jūs domājat, ka nākamā prezidentūra skatīs šo dosie, bet eh, man interesē arī jūsu viedoklis. Un par citiem aspektiem droši vien izteiksies kolēģi, bet paldies jums par to, kas paveikts līdz šim, jo tas noteikti nav bijis viegli. Eh, paldies, Garoša kungs, um, Katāvi kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlos uh, pateikties Dānijas prezidentūrai par paveikto darbu. Darbs uh, bija tiešām ražīgs. Pie daudziem dosjē panākts skaidrs progress, daži patika noslēgti. Apsveicu ar to. Un tas pierāda tikai to, ka mazas valstis spēj uh, paveikt pat vairāk nekā lielas prezidentūras ietvaros. Un pieminēšu dažus aspektus, runājot par transporta politikas nākotni. Nu, tai noteikti būs svarīgas TNT vadlīnijas, CEF vadlīnijas. Un šeit uh, vēl daudz ir jādara. Bet es vēlos pievienoties kolēģiem, kas uzskata, ka summas naudas, kas uh, tiek uh, ieguldītas uh, CEF, ir ļoti svarīgas. Un citādi pēc būtības šo sistēmu nevarēs ieviest. Un parlamentam par to ir bažas. Attiecībā uz to, ko teica jūsu kolēģis finanšu ministrs, un arī daži citi, Dānijā, ierosina budžetus e, saskaņā ar komisijas priekšlikumu dramatiski samazināt, bet um, investīcijas šajā gadījumā varētu ciest. Es ceru, ka iekšēji jūs e, vēl runāsiet par šo tēmu. Runājot par aviācijas pakotni, te arī pie mums darbs e, tikko uzsākts, un es domāju, ka diskusijas vēl turpināsies. Nu, svarīga ir šī pārstrādātā versija. Jūs um, run, stāstījāt par iznākumu, kāds bija pēc sarunām korpērā padomē, un šķiet, ka ir panākts kompromiss, iespējams, uh, tā nav kompromisa galīgā redakcija, bet um, tas, palīdz, tas jau palīdz uzlabot caurskatāmību. Īpaši runājot par šīm regulatīvajām iestādēm, kurām tagad būs vairāk pilnvaru. Liberalizēt um, turismu ir svarīgi. Un tad arī šī tīkla operatora atsai, savstarpējā at atsaistīšana Tas arī ir svarīgi. Runājot par jūras lietām, jūrniecības uh, aģentūra, tad arī jūrnieku apmācība. Tas viss ir ļoti būtiski. Daži kritiski komentāri runājot par um, vienoto gaisa telpu Single European Sky. 2012. gada decembris ir šis gala termiņš, un uh, tas nemaz vairs nav tik tālu. Es ceru, jūs atbalstīsiet um, Kipras kolēģus, un viņi aktīvi pie tā strādās, lai līdz gada beigām tiktu panākts rezultāts. Un tad Matjo Grošs jau teica par smagiem krausmašīnām. Šeit tiešām mums ir tom starpības. Bet šobrīd, ja vēlamies mainīt stratēģiju, tas jādara caurskatāmā veidā, grozot eh, normatīvus, eh, grozot tiesību aktus, par to būtu jādiskutē parlamentā, pār un pret, argumenti būtu jāizverza, bet nedrīkst vienkārši pēkšņi pilnīgi citādi interpretēt tiesību aktu. Un tā ir arī Eiropas komisijas problēma. Komisija tagad paziņoja, ka pēc uh, dažiem mēnešiem nāks klājā ar grozījumu priekšlikumu, un uh, tāda interpretācija atkal var mainīties. Un tas um, mulsinās uh, cilvēkus, es uzskatu, bet kopumā paldies jums par darbu. Ceram, drīz jūs atkal satikt. Un ceru, ka jūsu darbs prezidentūras ietvaros uh, palīdzēs. Uh, paldies, Meisners uh, kundze. Paldies, priekšādātāji, paldies, ministra kungs, arī par jūsu tādu darba kopsavilkumu. Jūs ļoti daudz izdarījāt Dānijas prezidentūras laikā arī no tā, kas mūs interesē. Es runāšu par to, kas mūs interesē visvairāk. Mēs pilnībā atbalstām komisijas priekšlikumu par transeiropas tīkliem un arī Connecting Europe Facility un jūs teicāt, ka centāties padomē izveidot efektīvu finansiālo ietvaru, tā jūs izteicāties, bet mēs ļoti labi zinām, ka padomē ir arī valstis, kas uzskata, ka 50 miljārdu tas ir par daudz nākamajā finansēšanas periodā, ka tas tā pārāk uh, tiek sasteigts un. Um, Mēs gribētu vēlreiz apstiprināt, ka mēs ļoti iestājāmies par šo projektu, jo tas palīdzēs attīstīt viet, kopējo tirgu. Šī nauda ir jāatvēl šiem projektiem. Un arī pr, um, pilotu projektu obligācijas ir cita lieta, ko noteikti vajadzētu virzīt uz priekšu. Jo var redzēt, ka ar šiem 230 miljoniem. Li, var uh, panākt tādu sviras efektu. Un ja šo instrumentu varētu izmantot um, papildinot šos 130 uh, miljārdus um, um, transporta sektora attīstībai, tas būtu ļoti labi jo tad mēs tiešām pavirzīsim arī uz priekšu Eiropas projektu. Arī par digitālajiem tahometriem jūs to pieminējāt, ir jāsamazina administratīvais sloks. Es mazliet brīnos par to, ka komisija 2009. gadā uh, um, apbalvoja tādu kā Vācijas profesionālas organizācijas priekšlikumu par birokrātijas sloga samazināšanu, bet tagad redzu, ka padomē viedokļi atkal dalās, bet bija taču tika atzīts, ka mazo amatniecības uzņēmumu vadītājiem, īpašniekiem to šof, viņi, kas paši vada savas automašīnas, Viņiem nav jāuzliek šis birokrātiskais sloks. Ratspräsidentschaft nicht abgeschlossen werden können. Sie haben Stellung genommen zu Runājot par um, lidostu pakotni, tad šeit gribu pieminēt Single European Sky, šī vienotā gaisa telpa. Šis projekts tam šobrīd draud uh, pilnīga izgāšanās. Es zinu, ka jūs, kā Dānijas ministrs, neko daudz nevarat paveikt, ka šeit lielākā, lielākais svars ir Vācijas un Francijas balsīm, bet mēs ļoti uh, gribētu uzsvērt, ka sagaidam arī šī projekta uzlabošanu. Uh, Uh, dzelzceļa pakotnes pārskatīšanu arī vēlamies veicināt, un to nedrīkst aizmirst. Tas ir ļoti būtiski dzelzceļa tirgus attīstībai. Tagad par lielajām, lielajiem kravas auto, šiem megatraks. Arī ir tāds vārds ekoliner. Uh, mans zaļais kolēģis nekad nelietot šo nosaukumu Nu, vienkārši atšķirās viedokļi. Es pat esmu no lejas saksijas un mūsu ministrs veica testu un atklāja, ka šīs lielās kraus automašīnas gan ekonomikā, gan ekoloģiskā ziņā ir visai izdevīgas un e, labas. Uh, Un ņemot vērā komisāra vēstuli, kas ir izraisījusi juridisko nedrošību, nu nav skaidrs, kas tad tagad būs, vai no lejas Saksijas var braukt uz Nīderlandi pāri robežai, kā tad īsti ir. Varbūt jūs varat Uh, pat ja jūs maz varat ko ietekmēt, mums ir jāmēģina kopā uh, panākt, lai komisija atkal atjauno juridisko skaidrību. Runājot par jūru, par to jūs arī pieminējāt uh, šos dubultā dibena vai divu dubultā korpusa kuģi. Šeit es priecājos par panākto progresu arī um, jūras sektorā strādājošo darba apstākļu uzlabošanas noteikumi ir progress. Un arī problēma ar uh, jūras pirātiem ir um, pārdomu vērta. Pirātisms pats par sevi uh, Um, tam tika veltīta komisijas organizēta konference, es pati tur piedalījos. Šī izpausme, šis pirātisms rada ļoti lielas problēmas un uh, lielā mērā ir saistīts nevis tikai ar transportu, bet ar starptautisko politiku, kaut gan transporta sektors šeit tiek ļoti iespaidots. Bet es priecājos, ka uh, Dānijas prezidentūra tomēr daudz ir centusies darīt. Mums mēs arī tagad, kaut gan esam miermīlīgi, esam atļāvuši apbruņotām vienībām braukt līdz uz kuģiem. Arī jūrniecības aģentūra konsultācijas par budžetu vēl turpināsies. Priecājos, ka šai aģentūrai lielāks pilnvaras attiecībā uz vidas aizsardzību un priecājos, ka arī finansējums ir pietiekams. Un vēl, nezinu, vai jūs esat, vai atbildīgais, vai jūsu kolēģis, tā saucamā integrētā jūras politika. Tā ir mana tēma, un padome mums apsolīja, ka šogad uh, un nākamajā gadā būs 40 miljoni eiro, un esmu dzirdējusi baumas, ka padomu šo summu grib samazināt. Vai tā ir, vai jūs varat kaut ko tuvāk pateikt? Paldies, Meisneris kundze, Kramera kungs. Paldies. Gribu teikt paldies arī Dānijas prezidentūrai. Mēs intensīvi kontaktējāmies, ko gan. Uh, viedokļi arī atšķirās, bet jūs ļoti nopietni strādājāt. Pārskatā par dzelzceļu tas nebija tik traki, bet bija jomas, kur ne viss bija tāds, kas mums patika. Varbūt ne tieši jūsu teiktais, bet citi jūsu kolēģi, bet kopumā tomēr sadarbība bija laba. Paldies par to! grib sākt ar lielo projektu Transeiropas tīkli un pārējais, kas ar to saistīts. No padomas puses un no komisijas puses man pietrūkst analīzes. Mēs jau 30 gadus vēlamies izveidot vienotu dzelzceļa telpu, un pēdējos 30 gados mums bija vairāk naudas, nekā mums būs turpmākajos 30 gados, un pēdējā finansējuma periodā 20 miljārdi bija tas, ko mēs vēlējāmies, bet astoņus mums piešķīra padome. Un galu galā izrādās, ka caurumi šajā projektā, šajā tīklā vienmēr attiecās uz robežām, uz pārobežu sadarbību. Un poļi mums parādīja, jums pateica, mums ir ierobežotas finanses pašlaik, ātrgaitas dzelzceļi varbūt būs interesanti pēc 30 gadiem, bet mēs gribam eh, saremontēt esošos eh, ceļus, tāpēc 60% būs dzelzceļam un 40% ceļu remontam, un tas ir ļoti labi. Mums vajadzētu mācīties no šīs pieejas Eiropā, nevis domāt par jauniem tuneļiem, uh, un nezinu, kādiem projektiem mums ir jāizlāpa robi, kas joprojām ir arī šajā Trans-Eiropas tīklu projektā. Un te ļoti daudz, kas vēl pietrūkst. Nu, kā jūs vērtēt Nu, ja mēs šeit 10, 20% vai labāk 60, 70, 80% naudas atvēlēsim šiem pārobežu infrastruktūras uzlabojumiem, tad no tā iegūs dalībvalstis. Piemēram, Vācijā projekts, kas saistās ar Nur Nirnbergu, nu, Eiropai varbūt nav interesants, bet tas saņem vienu miljārdu. Uh, arī Študgārte Ulma saņem vairāk nekā miljārdu no Eiropas un Berlīna Breslava, kur 50 kilometri nav elektrificēti, tur nekas galīgi nenotiek. Un, protams, eh, mēs varam pacensties ar Kopenhāgenu tad orga, īstenot šādu um, projektu, bet ir mazāki projekti, kas ir ļoti būtiski valstīm, būtiski reģioniem, kas ir pelnījuši atbalstu, bet uh, Vācijā nav vispār nekādu plānu iekšējo dzelzceļu attīstībai. Kāpēc maziem projektiem tik ļoti ilgi jāgaida uz atbalstu? Jo mēs taču nestrādājam uh, celtniecības mafijas labā vai lobistu labā. Mēs, um, mēs strādājam transporta infrastruktūras uzlabošanas labā. Un lielajos projektos tiek radīts arī mazs darba vietu skaits. Piemēram, um, 50% jauniešu bezdarba Spānijā. Arī par to ir jādomā. Uh, jādomā par efektivitāti un par jaunām darba vietām. Nākamais - pārskatīšana. Esam atraduši kompromisu. Gribējām izņēmumus Baltijas valstīm un Polijas maršrutam, vienam maršrutam Tagad mēs šorīt dzirdējām, ka lēmums jau ir galīgs, pieņemts, vai tiešām ir tā, ka poļi pateica, ka pārskatītajam variantam viņi ne, neatbalstīs nekādā gadījumā, vai Polija ir tiešām nākus klajā ar iniciatīvu atrast kompromisu attiecībā uz šo vienu maršrutu. Ja jūs neko nezināt, nu žēl. Runāt par tahometriem daudz, kas jau ir pateikts, iepriekšējā sistēma bija ļoti laba sevi apliecinājusi, tas ir vienkārši, nekā tur sarežģīt nav arī ar šīs iekārtas uh, instalēšanu automašīnā un nekādu papildus birokrātiju nav nepieciešams ieviest. Par lielajiem monstru veidīgajām automašīnām par daudz ko arī jau ir runāts. Protams, ka kaut tās ietekmē drošību uz ceļiem, un neraugoties uz priekšlikuma saturu, nevar būt tā, ka komisārs izmaina uh, noteikumu interpretāciju. Pirms 20 gadiem tika piemērot vai tika izmantot mana interpretācija, ka pārobežu satiksme nav atļauta Un kā var būt tā, ka komisārs iedomājas, ka viņš izdarīs grozījums likumdošanā, vienkārši uzrakstot vēstuli? Iedomājieties, Mārtiņš Šulcs, parlamentu priekšādātājs, uzrakstīs vēstuli šīs uh, lielās automašīnas vispār nedrīkst vairs braukt, uh, Un tas tagad attiecās uz visām dalībvalstīm. Nu, iedomājieties, kas tad notiktu, un jūs kā padomes vadītājs, prezidentūras vadītājs, jums ir nevis jālauž likums, bet jā, jārūpēs par tā ievērošanu. Šeit jūs nedrīkstat rīkoties saskaņā ar komisāra uh, pašreizējo rīcību. Ir jābūt parastajai procedūrai, kurā parlaments ir jāiesaista. Un jūs arī bijāt parlamentā Ko jūs teiktu, ja valdības pārstāvs jums pateiktu, darīšu kā gribu, neņemšu parlamentu vērā? Mēs esam daļa no, uh, no varas Eiropas Savienībā, un mēs versīsimies tiesā, ja būs nepieciešams, tas būtu precedents turpmākiem lēmumiem. ERTMS, tagad atkal labie vārdi. Uh, Tas bija ļoti labi, arī saprašanās memorāns ļoti labs, un kolēģiem, kas nebija klāt, gribu pateikt, ka uh, tā ir šī Eiropas vilcienu uh, drošības sistēma. Mums ir tikai 17% kravu, kas iet pa sliedēm un 20 līdz 25% enerģijas uh, patēriņa ir ietaupāmi, izmantojot ERTMS, jo tiek izmantotas elektroniskas bremžu sistēmas un ne, ne, varētu arī atteikties no čuguna uh, detaļām uh, šajās bremzēs, tās nebūtu vajadzīgas. Un tikai šie divi punkti vien enerģētika, trokšņu līmenis, bremzes tā, tie ir spēcīgi argumenti ērtēms e tālākam atbalstam. Lūdzu, rūpējieties par to, lai būtu tā, ka nevis būtu tikai šī ērtēmes e sistēma, bet būtu arī lokomotīvas, kas var braukt pa visām sliedēm. Tagad par lidostām. padome ir noraidījusi um, priekšlikumu, kur um, noteiktus ierobežojumus šeit um, arī tomēr ir jābūt sadarbībai, kur nu, nevajadzētu sapņot par nereālām lietām kas man pietrūka par emisiju tirniecības sistēmu gaisa transporta sektorā, par to jūs nerunājāt. Um, ASV, Ķīna pretojās, un es dzirdēju, ka iemesls ir tāds, ka šīs valsts uzskata, ka tad šī sistēma varētu tikt kaut kad attiecināta arī uz kuģiem. Un otrs punkts. Uh, Ramzauers, jūsu kolēģis, eh, transporta ministrs Vācijā, sacīja, ka ķīnieši uh, atcēla, atceltos eh, Airbus pasūtījums atkal ir tomēr atjaunojuši. Tātad šis, uh, šī sadarbība turpinās. Jautājums ir, kāda ir jūsu pozīcija? Uh, kā jūs skatāties uz šo lietu, cik tā lieta ir virziesies uz priekšu. Tagad par dubulto korpusu kuģiem. Te viss ir kārtībā, arī sociālie, sociālie noteikumi ir ļoti labi. Paldies par jūsu sadarbību. Es ceru, ka vilciens brauks uz priekšu. Paldies Kramera kungam. Meisneres uh, kundze 30 sekundes pieprasīja papildināt teikto. Man tik daudz nemaz nevajag, es eh, vienkārši gribēju pateikties eh, Tran delegācijas ietvaros. Eh, mēs tikāmies ar jums Dānijā, un man tiešām prieks, ka tas tika sagatavots, un tas arī veicināja mūsu darbu pie TNT projektiem. Paldies, un tagad Tilkungs. Zīlakungs. Ar pateicību Dānijas prezidentūrai un jums, ministra kungs, par uh, šo mm, prezidentūras laikā izdarīto transportu jomā. Un vispirms par, uh, es domāju, mums visiem būtiskāko tuvākajā laikā un arī pēc tam ar lielākām, mm, teiksim, sakām transporta politikas jomā, es domāju par CEFu un par TNT vadlīnijām. Uh, Eh, man, man ir gandarījums, ka jūs iesākāt šo darbu prezidentūrā labi, jo komisijas priekšlikums eh, dodot jaunu ietvaru juridiskajā ziņā eh, transporta attīstībai septiņu gadu finanšu perspektīvē tieši ar šādu te regulu formu un ar, ar, ar savienojot Eiropu in, finanšu instruments ir pareizs. Tas, par ko mēs visi baidamies, ir par finansējumu apjomu šim izmēram, šim, šim pasākumam, savienojot Eiropu finanšu instrumentam, jo faktiski mēs varam būtiski samazinot šo finansējumu apjomu no 50 miljārdiem eiro uz mazāku, vai nu padarīt šo instrumentu par neefektīvu un praktiski neiespējamu, vai otrā gadījumā daudzās valstīs faktiski par transporta projektu neiespējamu finansēšanu. Es runāju pamatā par kohēzijas valstīm, uh, jo, ja izņem ārā 10 miljārdus apjomā uh, kohēzijas naudu no uh, Connecting Europe Facility, tad visdrīzākais uh, šīs valstis nespēs realizēt nevienu no šiem koridoru projektiem, jo tad līdzfinansējuma līmenis ir apmēram 30% no projekta izmaksām no Eiropas Savienības, kas nebūs paceļams šīm valstīm. Tātad faktiski tas ir ļoti uh, riskants brīdis, kā mēs uh, šo jautājumu atrisināsim. Uh, Par, uh, un es gribētu atgādināt, ka tās valstis, kuras uh, pieprasa mazāku budžetu Eiropas Savienībā, uh, reizē pieprasot lielāku politisko savienību blakus finanses savienībai un fiskālai savienībai, nonāk zināmā pretrunā. Jo, ja jūs prasiet lielāku politisku savienību Eiropas Savienībā, tad jums jārēķinās, ka jums vajag lielāku budžetu pārdalot viņu attiecībā uz tām valstīm, kas atrodas perifērijā un kas ļoti, piemēram, slikti savienots ar transporta infrastruktūru. Eh, par jūras transportu es arī gribētu piezīmēt to, ko Maisnēs kundze jau teica par pirātismu jomu, kas arī bija mūsu grupas eh, zināms eh, aktivitāšu jautājums, un paldies par šo veikto darbu šeit šī jomā arī par jūrniecības ap apmācību. Un mans trešais punkts ir par dzelzceļa pakotnes šo vienošanos, kas, protams, gāja ļoti grūti, bet viņa tika panākta. Uh, Eh, un varētu par to īsti arī vairs nerunāt, ja nebūtu vienīgi tā vēstule, kas jums ir nosūtīta kā prezidentūrai eh, par eh, polijas izņēmumu stāvokli. Es gribētu teikt, ka ja mēs uzskatām, ka mēs veidojam likumdošanu par labu Eiropas Savienības kompāniju iekšējai konkurences dzelzceļa jomā, tad es saprotu, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Bet ja mēs radām neatgriezeniska pieejamība trešo valstu dzelzceļa kompānijiem ieiešanai mūsu tirgu, reizē neatverot savu tirgu, tad es neredzu starpību, vai tā ir viena polijas līnija, vai tā ir Baltijas valstu visas līnijas, kas ir tajās pašās liežu platumā savienotas ar, ar bijušo padomu savienību un pat Ziemeļkoreju. Un, un šajā gadījumā es gribētu, ja gadījumā jūs padomē gribat pārskatīt mūsu panākto vienošanos par šo vienu izņēmumu stāvokli, es ļoti aicinātu pārskatīt arī 17. pantu, eh, kuram mēs eh, kompromisa dēļ piekāpāmies eh, šeit parlamenta pusē, jo faktiski šī norma pat bija daudz maigāka, atstājot nacionāliem regulātoriem Baltijas valstīs tiesības pārskatīt šo licenzi atkarībā no tā, ko trešā valsts dara attiecībā uz saviem tirgiem, dzelzceļa tirgiem. Jo pretējā gadījumā mēs varam nonākt situācijā, ka valsts, dalībvalsts eh, mērogam, lielumam ir tik liela nozīme, ka mēs vairs nevaram radīt godīgu likumdošanu. Un šai gadījumā tad mēs eh, varē, varēs tikai varam apstiprināt to mazliet mulsinošo situāciju, ko tikko dzirdējām no kolēģiem, piemēram, Maisners kundzes teikto, ka jūs kā prezidentūras vadītājs par šo jautājumu megalaineru gadījumā nevarat izlemt vai single skies gadījumā nevarat uh, izlemt. Mēs kā parlaments arī nevaram izlemt. Tad jautājums, kurš var? Vai... Paldies. Merci, monsieur Tiller. Madame Foster. Paldies Zilskungam, tagad Fosteres kundze. Yeah, thank you. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un eh, paldies Dānijas prezidentūrai, paldies ministram. Varbūt pāris papildus komentāru, kurus vēlējos šeit izteikt un arī dzirdēt atbildes. No nu, mūsu politiskās grupas ir šie komentāri. Jūs tātad teicāt, ka Sonas kungs, jūrniecības ministrs, nevarēja šeit ierasties, un mēs runājam par ETS, par jūrniecības sektoru. Tātad es uzskatu, ka visiem ir ārkārtīgi svarīgi padomāt par to, nekā aviācijas sektora emisiju tirzniecības schēma gadījumā. Tātad šeit mēs daudz vairāk pie tā piestrādājam. Un es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi jebkuram, kurš runā par šiem jautājumiem, vienoties arī ar trešajām valstīm un beidzot tiešām argumentēt, novērtēt, kāds ir labākais risinājums. Uh, Jau zaļo grupa teica, kurā brīdī šobrīd ir ETS atrodās, jo patiesībā es uzskatu, ka tas ir kauns, ka mēs neko neesam panākuši, tas tikai kaut kur viļņojās. Un tomēr es piekrītu jūs teiktiem par pirātismu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums un svarīgi, ka mēs par to runājam. Varbūt viens moments eh, jūs par tahogrāfiem pieminējāt. Es nedomāju, ka tahogrāfa jautājums ir atrisināts, jo, protams, ka ik viens vēlas, lai tahogrāfi darbotos un lai visi tos izmantot, un tomēr risinājums jau it kā nav panākts. Uh, Ir ārkārtīgi daudz detaļu un parādījušās jau arī idejas par to, ko vajadzētu darīt, bet eh, bija dalība valsts, kuras nevērē, nevēlējās neko darīt, un patiesībā ir atkal tādas dalība valsts, kurās jau ir ļoti laba sistēma, kas darbojas, un es nedomāju, ka vajadzētu visu harmonizēt Eiropas Savienības līmenī, jo ir dalība valsts, kuras ir daudz tālāk nekā mēs vēlamies iet. Tagad par Galileo. Man lielā mērā priecēja tas, ka jūs pieminējāt Galileo jo ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šīs infrastruktūras sakārtot un lai tās turpinātu darboties. Protams, tās ir dārgas, bet, protams, ka dalību valstīm ir nauda jāiegulda tur, kur tā visvairāk ir vajadzīga. Un um, šajā tehnoloģiski attīstošajā pasaulē tas ir svarīgi par uh, kopīgajām Eiropas debesīm. Es esmu šās komitejas referente par šo jautājumu un arī par globālo navigācijas satelītsistēmu. Mums ir nepieciešams dalību valstu nepārtraukts un atbalsts, nākamais par funkcionējošajiem laika nišām. Dānija un Īrija jau ir sadarbojusies par šiem jautājumiem, bet patiesībā pārējās Eiropas Savienības dalību valstis eh, it kā īpaši nevēlas piestrādāt pie efektīva aviācijas sektora attīstības un uh, bez tā saucamajiem pudeļu kas, kakliem. Jo šobrīd ir tā, ka gala beigās par visu maksā pasažieris, un ja mēs vēlamies konkurēt globālā pasaulē, tad mums par to ir jāpiedā, jāpiedomā. Jūsu būtiskākais jauninājums un varbūt kā pozitīvākais, ko jūs esat panākas, ir šī te dzelzceļa pakotnes vienošanās. Uh, PNA bija ārkārtīgi interesants debats, es pati piedalījos, ir pagājuši desmit gadi, bet beidzot ir panākt vienošanās par PNA, par lidos drošību. Parlamentā mēs nevarējām tā īsti vienoties, bet eh, tas aprīkojums, kurš šobrīd ir pieprasīts aviācijas lidostās, tātad šobrīd ir pieejamas citas tehnoloģijas, ne tikai rentgenstāru pārbaudas tehnoloģijas, un šobrīd dalība valsts var pašas lemt, kādas tehnoloģijas izmantot. Es uzskatu, ka arī no sabiedrības veselības viedokļa raugoties būtu jāpadomā par jaunāku tehnoloģiju izmantošanu drošībām. Tātad kopumā es vēlētos pateikties Dānijas prezidentūrai. Mēs, eh, protams, saprotam, ka Kipras kolēģi strādās tālāk pie lidostu pakotnes, un eh, ir pāris momenti, pie kuriem vēl būs jāpiestrādā, un galvenokārt tas ir pārskatāmības moments, bet paldies Dānijas prezidentūrai. Jā. Paldies Fosteras kundzei, un tagad uh, eh, Guna kungs. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšādē gribu arī teikt paldies Dānijas prezidentūrai. Vismagākā problēma bija panākt šo pārskatīto dzelzceļa pakotni, bet kolēģi jau komentēja. Dānija jau nebūtu tā lielākā dzelzceļa valsts, bet tā ir jūras braucēja valsts. Un es pats Uh, dzīvoju pavisam netālu no Baltijas jūras, un mēs pavisam konkrēti domājam, ka transporta politikas ziņā tas, kas notiek jūras, jūrā, jūras transportā, te ir absolūti nepieciešams uzlabot kuģu drošību, uzlabot jūrnieku izglītības iespējas un Galileo satelītu kontrolas sistēma turpmāk ir jāizmanto arī kuģiem. Ap um, Baltijas jūra ir jūra, kurā ir visvairāk, visintensīvākā kuģu satiksme pasaulē. Un runājot par dubult korpusa tank, tankuģiem, ja mēs raugāmies uz to, cik daudz naftas un ar kādu risku tiek transportēts pa jūru, tad ir absolūti nepieciešams turpināt konkrēti ieviest noteikumus par dubult korpusa tankuģiem. Krievijas federācija no Pēterburgas transportē ļoti, ļoti daudz naftas uz Eiropas valstīm. Es gribētu aicināt arī pēc jūsu padomas beigām raudzīties, kā šī kopīgā iniciatīva virzās uz priekšu, lai to praktiski varētu ieviest. Runāt par emisiju kontrolas reģioniem. Eh, runāt par sēra emisijām. Kā jūs vērtējat izredzes panākt konkrētu, uz, eh, konkrētu progresu, izvairoties no konkurences eh, izkropļojumiem, jo par to intensīvi diskutējām gan mūsu komitejā un arī ar jūsu prezidentūru. Bet kopumā paldies par jūsu sekmīgo darbu. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Merci, monsieur. Paldies, Kūna kungam. Es domāju, ka neviens vairs nevēlas runāt. Ministra kungs, jūs dzirdējāt, kāda atmosfēra valda šeit transporta komitejā. Es domāju, ka principā problēmas sakrīt daudzējādi par dažādiem aspektiem un visi atzīst arī to, ko jūs esat izdarījuši. Jūs esat raduši delikātus risinājumus transporta jomā, bet arī citas jomās, un, manuprāt, šī prezentūra bijusi tiešām veiksmīga un arī ļoti svarīga nākamajai finanšu perspektīvai, piemēram. Bet, protams, izskanēja problēmas par tīkliem, transporta tīkliem, par eh, CEF. E. Šī problēma tik ātri nepazudīs, un tā paliek tad arī Rikāsta versija dzelzceļam, jūrniecības lietu politika, situācija uz ceļiem. Ministra kungs, lūdzu jums vārds, lai atbildētu uz jautājumiem. Paldies! Un uh, Paldies par jaukajiem uzslavas vārdiem. Es vēlētos pateikties eh, visiem, kur izteica mums uzslavas vārdus, un es tos tālāk nodošu arī manam kolēģim Sonkungam. Katrā ziņā šeit izskanēja ārkārtīgi daudz labu ideju, kurām varētu veltīt stundas, dienas, nedēļas, bet tā kā mums laiks ir ierobežos, tad es runāšu vispārīgos vilcienos, vispārīgos terminos par to, ko jūs runājāt. Vispirmām kārtām vēlētos pateikties par atbalstu TEN un CEF. Mēs vēl neesam pabeiguši šo dosjē. Tran komiteja un Eiropas parlamentam ir ārkārtīgi liela ietekme šo jautājumu saskaņošanā. Es esmu strādājis vispārīgas pieejas noteikumu izstrādāšanā kopā ar Eiropas transporta ministriem, un mēs esam raudzējušies uz visu to no diviem viedokļiem. Pirmkārt, es domāju, ka ir būtiski svarīgi, lai transporta ministri skaidri pateiktu, kur būs šie jaunie koridori, ja mēs vēlamies Eiropā nākotnē transportēt kravu un pārvadāt pasažierus. Uh, Tātad eh, mēs jau Dānijā varam pateikt, ko mēs vēlamies, un mēs kā prezidentūra esam pateikuši, kāda būtu no Eiropas viedokļa raukoties labāk transporta koridori. Bet ja transporta ministri nevar atbildēt uz jautājumiem, kur šiem koridoriem ir jābūt, tad mēs nevaram doties pie ekonomikas ministriem un teikt, vajag naudu. Kam tad vajag? Jo patiesībā ekonomikas ministrs savukārt vēlētos skaidri zināt, kur šī nauda tiks izmantot un kā. Tāpēc eh, mēs tā tad esam runājuši ar transporta ministriem, un es tiešām ceru, ka šie transporta ministri paši padarīs savu māles, mājas darbu, un es, man ir pilna ticība Eiropas parlamentam un transporta komitejai par turpmākām debatēm par to, kādā veidā to visu ieslēgt iekšā 14. 20. gada finanšu plānā. Bet, kā jau es teicu, manuprāt, transporta ministri ir labi strādājuši. Un otrais, un tas ir saistīts ar uh, ar gaisa pakotni. Mēs esam par to runājuši gan prezidentūrā, gan arī šajā komitejā. Mums ir jādomā par to, kādā veidā mēs varam tālāk strādāt, lai izveidotu atkal vienotas noteikums, vienotu skatījumu. Tātad tas bija pirmais, uz ko mēs uzmanību vērsām, tas bija troksnis, un otrs bija pakalpojums zemes. Uh, Un eh, patiesībā Dānijas prezidentūra vēlējās darīt vairāk, bet laiks vēl nebija nobriedis, un es ceru, ka nākamās prezidentūras eh, strādās tālāk pie šiem jautājumiem. Tātad mēs nododam stafetes kociņu nākamajai prezidentūrai, arī parlaments pie tā strādās. Mums ir izdevies daudz panākt, bet vēl tas viss nav pa paveikts. Un tagad par Single Sky, par Eiropas vienotajām debetēm. Danijas prezidentūra Pie tā ir daudz strādājuši, un mēs esam sadarbojušies arī ar TRAN komitejas deputātiem. Tātad vienotās Eiropas debesis. Patiesībā šeit daudz kas nav panākts. Mēsnes kundze jau zina, kāpēc daudz kas nav panākts, jo patiesībā mums nav bijuši priekšlikumi, ar kuriem strādāt. Mēs esam vienojušies par principiem, proti, ka mums ir jāpalīdz. Ja Kipras prezidentūra to vēlēsies, mēs Kipras prezidentūrai palīdzēsim. Uh, Tagad par šiem milzīgajiem kravas automobīļiem. Es netaisos iesaistīties diskusijās, kuras šobrīd notiek starp jūsu komiteju un komisiju. Vienīgais es varu pieturēties pie prezidentūras nostājas un Dānijas pieredze rāda, mēs esam izanalizējuši mūsu pieredzi, mēs esam samērā daudz divus pēdējos trīs gadus uzmanības vērsuši uz analīzi. Uh, Tātad mēs runājam par ekonomiskiem un vidas ieguvumiem šiem milzu kravas auto. Un tad, protams, jautājums par to, vai vajag striktu likumdošanu vai nē, to jūs paši lemjiet. Es tikai vienkārši esmu iepazīstinājis ar to, kāda ir Dānijas prezidentūras viedoklis. Tad izskanēja vairāk jautājumus, kuriem mēģināšu šeit atbildēt. Mēģināšu. Grossa kungam vēlētos teikt, ka sociālais dempings transporta jomā. Uh, Tās ir diskusijas, kuras ir bezgalīgas, bet taisnība slabad jāsaka, ka šīs diskusijas arvien vairāk nobriež, nobriest, un Dānijā par to tiek daudz runāts, un es arī vēlētos pateikt Groskungam, ka atbildīgajiem politiķiem ir jāuzņemās atbildība, un tuvākajos gados būs jāpieņem lēmums šajā lomā. Meisners kundzei vēlētos pateikt, kā integrētā jūras politika. Uh, Patiesībā es domāju, ka tas ir vides ministra kompetencē, tāpēc atvainojos, Mēsners kundzei atbildēt uz to nevarēšu. Nākamais, um, mēs, eh, jūs, mēs tikāmies ar jums arī Dānijā, un tas bija ārkārtīgi veiksmīgi Tran komitei redzēt konkrēti strādājam uz vietas. Kremerkungam vēlētos pateikt, ka es esmu dzirdējis par konkrētu analīzi, un es esmu piedzīvojis, ka kaut kādu milzīgu pārobežu projektu gadījumā šie projekti ne nesaņem tādu atbalstu, kādus viņiem vajadzētu saņemt, un taisnība Krāmer kungam, ka jā, vajadzētu turpmāk arī strādāt pie pārobežu projektiem un nevis tikai pie maziem iekšējiem projektiem. Uh, Vairāk deputāti uzdeva jautājumu, tajā starp arī Fosters kundze, par vides nodevām un par to, kāda situācija ir starp Eiropu un ASV. Mēs esam saņēmuši tikai padomē vienošanos no transporta ministra puses, bet es saprotu, ka arī tie ir vides ministri ka vidas ministri nevar vienoties par šīm nodevām, bet, protams, ka tiks iesaistīti arī transporta ministri. Nākamais. Fosters kundze jau pieminēja arī citu aspektu, citu starpā arī Galileo. Es pilnībā piekrītu Fosters kundzei tajā ziņā, ka runājot par to, cik ātri šis projekts tiek īstenots, mums ir labāk jāsadarbojās. Piemēram, Dānijas un Zviedrijas sadarbība ir ļoti, ļoti veiksmīga, un patiesībā Ziemeļu valstu sadarbība gaisa telpā ir ļoti laba. Nākamais jautājums par pasažieru sarakstiem. Mm, mans kolēģis Mongens eh, Manskungs arī atbild par šiem pasažieru datiem. Priekšsēdā kungs, es atvainojos, ir tik ārkārtīgi daudz jautājumu, es nezinu, vai es varēšu uz tiem visiem atbildēt. Tas bija vienkārši tāds vispārīgs dabas eh, komentāru kopums, bet diskusijas mums ir bijusi veiksmīgas, uz visiem dažādi neatbildēja. Paldies! Paldies, ministra kungs, par to, ka bijāt šeit, par jūsu darbu un par um, to, ka atbildējāt uz uh, daudziem jautājumiem. Un uh, tagad uh, mēs varam noslēgt šī rīt, šo rīta cēlienu un darbus atsāksim pulksten trijos pēcpusdienā. Tas, protams, ir tā, ka tā ir tā, ka tā ir.